Okay, ladies and gentlemen, let's start. Labdien, dāmas un kungi, sāksim darbu. Jā, vienkārši nav jēgas ilgāk vairs gaidīt. Es pas, pateicos visiem, ka jūs esat atnākuši uz uh, mūsu sanāksmes otro daļu. Mēs pašlaik visi esam šeit sanākuši un uh, pievērsīsimies nākamajam dienas kārtības punktam. Īpaši es gribētu sveikt uh, Rehenā kunga ceru, kas izrunāja pārēzi. Viņš ir Gere, uh, Berek uh, administrīvais vadītājs, un uh, Berek ir Eiropas elektronisko komunikāciju regulātora iestāde. Ļoti bieži ir tā, ka mēs uh, bieži lemjam par uh, šādām aģentūrām, aprakstam, cik tās ir svarīgas, tad uh, sāk, sākas veidošana, tiek meklēts personāls un tā tālāk. Un uh, arī šeit uh, mūsu galvenais motīvs bija labprāt uzklausīt uh, kaut ko par šo cilvēku, par lietu, par tiem, kas ar to ir saistīti. Un ber, Rehemā kunga mēs esam ielūgušies, priecājos, ka jūs esat atnācis. Es došu jums vārdu nelielai runai, un tad kolēģi jums varbūt uzdos kāds jautājums. Lūdzu! Liels paldies! Es uh, pārslēgšos uz angļu valodu savai runai. Dāmas un kungi, liels paldies par iespēju, ka ļaujat uh, man dalīties uh, savos uzskatos par Bereku un Eiropas elektronisko komunikāciju pakalpojumu vienoto tirgu. Mani sauc Ando Rehemā un es pašlaik esmu kandidāts administrīvā vadītāja amatam Es uh, sākšu ar nelielu ievadu, pastāstīšu par sevi, un tad, protams, uh, jūs varat uzdot man jautājumus. Man ir apmēram 20 gadu darba pieredze, un apmēram 20, eh, trešo daļu no šiem 20 gadiem es esmu strādājis citās valstīs, nevis savā dzimtenē. Un iespējams tāpēc uh, mana motivācija, kad es pieteicos Bereka administratīvā vadītāja amatam, um, bija atgriezties uh, simtprocentīgi starptautiskā uzņēmē darbībā, uzņemties atbildību transnacionālā līmenī elektronisko komunikāciju sfērā. Man ir uh, biznesa vadības uh, administrācija, biznesa mm, maģistra grāts. Es esmu mācījies Holandē, Un, kā jau teicu, man ir apmēram 20 gadu darba pieredze. Apmēram 14 gadus no tiem ir uzņēmēja darbības vadībā, kur es vadīju līdz pat 160 cilvēku liels uh, kolektīvus. Budžeti bija uh, līdz pat 6,8 miljoniem eiro. Rūpniecības uh, ziņā man ir Nu, nu, sektoru ziņā man ir uh, pieredze dažādos uh, sektoros, dažādās jomās, bet galvenokārt esmu strādājis telekomunikāciju jomā un informāciju tehnoloģiju rūp industrijā. Mana uh, visciešāk saistītā darba pieredze ar BEREK un, um, un administratīvo vadību ir, uh, es uh, biju no 24. līdz 2007. gadam Igaunijā darbojos šajā sfērā. <clears throat> Man uh, ir pieredze dažādās funkcionālās jomās, pārdošanā, mārketingā un arī pakalpojumos, un es domāju, ka Bēreks ir galvenokārt atbalsta organizācija. Man ir bijusi iespēja vadīt uh, atbalsta komandu transnacionālai pakalpojums sniedzēji kompānijai Cosmoservice. Man ir uh, vadības pieredze, kas uh, nodrošinātu labas uh, kvalifikācijas bērek vadībai. Attiecībā uz um, biznesa vadību man ir arī projektu vadības pieredze. Es esmu vadījis uh, vairākus starptautiskus projektus kopā ar cilvēkiem no dažādām valstīm. Un uh, man vienmēr ir paticis tas, ka tādi, ja mums ir kāds, uh, um, pro, ka mums ir kāds projekts, tad um, mēs varam tos uzraudzīt, mēs varam trenēt projektu menedžerus un pārraudzīt projektus. Varbūt uh, pāris vārdus par starptautisko pieredzi. Es minēju, ka tā ir apmēram septiņus gadus ilga, un kopā ar manām studijām tā būtu deviņi gadi. Vairāk nekā desmit valstīs esmu darbojies. Un, ja es aprakstītu savu vadības stilu, tad uh, man būtu jāsaka, ka labākais vadības stils ir tāds vadības stils, kurš uh, ka menedžers var piemērot savu vadības stilu demokrātiskai un uh, vien uh, konsensu meklējošai komandai, balstoties uz organizācijas mērķiem, balstoties uz uh, situāciju, kādā ir šī organizācija un balstoties uz kolēģu pieredzi. Tas ir kas uh, tāds, ko es mēģinu izmantot. Es vienmēr dodu priekšroku uh, Uh, atrast, uh, meklēt vienprātību, konsensu, uh, dodu priekšroku atvērtai komunikācijai, pozitīvai gaisotnei, atvērtai gaisotnei. Tomēr ir situācijas, kur nākas saskarties ar ierobežotiem budžetiem, ar saspringtiem termiņiem, ar mazāk pieredzējušiem kolēģiem, un tur tad ir jāuzņemās nedaudz uh, stingrāks vadības stils. Eh, runājot par savām personīgajām īpašībām, es eh, gribētu teikt, ka uh, mans, ka vadošā mana labākā īpašība ir profesionālisms. Es uh, cenšos uh, kompānijas intereses stāst, stādīt augstāk par savām interesēm. Stingri termiņi, saspringti termiņi. Uh, ir um, lietas, kas mani motivē un kas um, man liek aktīvi darboties. Vadībā mans princips ir godīgi attīkties pret kolēģiem, godīgi rakstīt ziņojumus, pieņemt lēmumus, vedoties pēc faktiem un, kā jau minēju, atvērta stīla komunikācija, vid, darba vide, kurā nav stresa ņemot vērā šo pieredzi un manu motivāciju, uh, Berek uh, administratīvā vadītāja amatam, man jāsaka, ka es uh, varu sevi motivēt ievērojot um, prasības un ievērojot termiņus. To es eh, vēlētos darīt arī strādājot Bērek. Es vēlētos eh, atbalstīt Bēreka administratīvo darbu un eh, ieguldīt tur savu profesionālo pieredzi. Paldies par šo iepazīstināšanu, Rehemā kungs. Un es labprāt dodu iespēju kolēģiem uzdot jautājumus, varbūt iegūt papildu informāciju. Uh, Un uh, pirmā runātāja būs uh, Delkastijo kundze. Uh, liels paldies! Jā, man ir liels prieks, gandrīz neparasts prieks redzēt Bērek administratīvā mm, vadītāja kandidātu Es eh, ļoti ilgi esmu darbojies ar, darbojusies ar Berek, tas ir ilgāks laiks nekā grūtniecība, vairāk nekā 9 mēneši. Es eh, esmu Berek eh, ziņojuma autore un nav vienkārši visu šo situāciju realizēt, sākot no koncepcijas līdz aģentūras nodibināšanai Mēs, es īsti nesapratu no sākuma, kā šī organizācija, kādas aprises iegūs šī organizācija, tomēr mēs zinām, ka tā būs diezgan svarīgas pilnvarns. Mēs runājām tur par soft law, mēs vēlējāmies, lai šī organizācijai būtu konsultatīvs raksturs, konsultējot komisiju mēģinot iedibināt um, elektroniskās komunikācijas tirgu. Uh, tur bija saistība ar iekšējo tūru, tirgu. Un uh, man jāsaka, ka Berek pašlaik ir nodibināts, mums jāmēģina to nostādīt uz kājām un iemācīt tam skriet. Es uh, negribētu īpaši vairs iedziļināties Berek pilnvarās un kompetencēs. Es uh, domāju, ka uh, to visi jau ļoti labi zina. Tomēr man ir um, kāds cits logums. Es uh, gribēju lūgt um, no Bereka izveidot organizāciju. Uh, izveidot situāciju, ka tas uh, veicinātu Vācijām uh, konkurētspējīgu elektronisko sakaru tirgu iepriekš mēs ne, nes, nespējām to skaidri nodi, nodefinēt, tur nebija nodri, no, nodrošināts finansējums. Un es varu teikt, ka pašlaik tas jau ir svarīgs solis uz priekšu. Mēs zinām, ka uh, bere kompetences ir noteiktas uh, regulas ietvaros, un uh, bereka ir iespējas ietekmēt uh, gan komisiju, uh, gan uh, nacionālās uh, valdības. Visbeidzot, uh, ir runa par to, ka nacionālās regu regulējošās iestādes satiekās tādā kā pārnacionālā organizācijā, un tas viņiem dod iespēju lūkoties pāri savu, iekšē, savu nacionālo tirgu robežām. Viņi var atvērt um, un paplašināt nacionālās pa perspektīvas. Uh, būtībā tā būtu aģentūra, kura nodrošinātu vadību, kura sagatavotu ziņojumus. kura noteiktu virzienu. Mums ir jāizveido konkurētspējīgs Eiropas tirgus ļoti uh, sektorā, kurš ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas nākotnē, kurš ir nepieciešams Eiropas uzņēmumiem. Kā es teicu, pirms gada šī aģentūra tika dibināta, eh, tika pieņemta telekomunikāciju pakete, pakotne, bet eh, mēs joprojām esam ekonomiskajā krīzē, un tāpēc eh, tas ir ļoti izšķirīgi. Es domāju, ka mums uh, būtu jā, jārūpējas, uh, lai, lai mēs ietu roku rokā, nevis uh, būtu šķirti gal, galu galā tas ir e, tāds kā ātrvilciens, kuram nav pietur. Viens uh, sēž lokomotīvē, un uh, citu pieturu tur nav. Tātad, ja, tā, ja mēs nesēžam lokomotīvai, tad mēs neesam vispār šai vilcienā. Es uzskatu, ka Berek vajadzētu veicināt digitālās sabiedrības attīstību, un tam būs šajā jomā izšķiroša loma. Uh, Es novēlu jums veiksmi un uh, jums uh, būs jāpaveic uzdevums, kurš ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir uh, viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības mērķiem. Mums taču ir 2020 stratēģija un digitālā darba kārtība, tāpēc uh, jums būs jāstrādā pie šīs uh, stratēģijas simboliskajiem mērķiem un jūsu rokās uh, pašlaik uh, būs uh, vadīt lietu virzību. Es uh, vēlu jums daudz veiksmes, un šajā parlamentā jūs vienmēr atradīsiet cilvēkus, kas būs jums gatavi palūdze, palīdzēt. Paldies! Liels paldies! Trautmanis kundze! Beaucoup, monsieur le président. Paldies priekšstādātājiem. Ģenerāldirektoram. Mani ļoti iepriecina tas, ka jūs esat atnācis um, uz mūsu komiteju. Es uh, novēlu jums labāko veiksmi uh, šo uzdevumu piepildīšanā. Un jūs zinat, ka ITRE komitejā šo mērķu sasniegšana mums ir ļoti tūpies sirds kopā Ar uh, Delka Stiljo kundzi jūs jau tagad dzirdējāt divus no trim uh, musketieriem, kas strādāja pie šīs telekomunikāciju pakotnes. Mēs, protams, to darījām ar savu politisko grupu atbalstu, lai gādātu par to, ka šī jaunā iestādēji, ka šai jaunajai iestādēji izdodas atrast uh, tiesisku, tiesiski nepieciešamos līdzekļus. Um, uh, definēt kompetences. Un ir, eh, protams, svarīgi, lai mēs kā parlaments eh, arī turpmāk būtu iesaistīti šajā eh, kontekstā. Mēs sadarbojoties ar padomi un komisiju redzējām, kāda ir Eiropas parlamenta loma. Tas, ka Eiropas parlaments piedalās šādu regulu izstrādē, tas uh, dod lielu ieguldījumu, un mēs gribētos, mums gribētos, lai jūs uh, Uh, šim Eiropas mērogam svarīgajā projektā piešķirtu Eiropas uh, dimensiju. Uh, mēs Eiropas parlamentā bijām nedaudz ambiciozāki par padomi tajā, kas attiecās uz šīs iestādes kompetenci. Protams, mēs panācām vienošanos, bet orientierus vēl ir iespējams mainīt. Pat ja mums uh, vairs nav iespējams uh, uzdot uh, jaunus uzdevumus. Berek ir uh, iestāde, kas uh, savā ziņā noteiks uh, telemokāciju sektora likumdošanas bāzi Eiropā. Jums ir jārada uzticēšanās, lai uzņēmumi, kad tie investē līdzekļus infrastruktūrā, uh, uzticētos uh, mums, viņiem ir nepieciešami tehnoloģiskie pakalpojumi un līdzekļi. Jums uh, ir ārkārtīgi svarīga loma, jo šeit ir runa arī par līdzsvaru starp mūsu valstīm. Dažādās valstīs uh, pastāv pieejas, kas varētu būt atšķirīgas, un savietot šīs kompetences, dalīties zināšanās, atrast tā kopēju ietvaru, uh, kurā mm, Berek var būt noderīgs, eh, tas eh, palīdzētu mums eh, radīt tā saukto soft law, mīksto likumdošanu Eiropas tiesību mm, aktu bāzi, kas uzņēmumiem dotu juridisko noteiktību. Tas, protams, mums ļautu arī preventīvi risināt konfliktus, uh, lai nebūtu jāiesaista tiesu instances. Mēs apzināmies, ka tiesiskā bāze zaudētu jēgu tādā izpratnē, kāda tā ir tagad, ja mēs nevaram nodrošināt eh, tiesisko paļāvību un elastību. Mēs uh, uzskatām, ka ir nepieciešams uh, regulējošais ietvars, kas ļautu uh, radīt konverģenci attiecībā uz atbildību un praksi. Regulējums eh, nozīmē apgūt praksi, eh, un eh, būtībā tas apmēram ir viss, ko es vēlējos teikt. Mēs kopā ar priekšsādātāju jūs novēlam jums veiksmi. Es varu sacīt, ka mēs iepriekš esam veiksmīgi sadarbojušies ar vairākām regulatīvajām iestādēm un uh, gribu teikt, ka uh, tas ir bijis īpaši noderīgi arī laikā, kad mēs strādājām pie telekomunikāciju pakotnes. Pašlaik uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu stratēģija. Tā ir stratēģija Eiropa 2020, stratēģija digitālajai ērai, un uh, mums tas ir jāskata kontekstā ar uh, tiem cilvēkiem, kuri to izmantos. Mēs uh, noteikti pie šiem jautājumiem vēl atgriezīsimies. Pamatdarbs, administratīvais darbs, kas būtu jāveic Berek, ir jūsu uzdevums. Jūs uh, būsiet par to atbildīgs, jūsu darbinieki par to būs atbildīgi. Uh, Un es vienkārši gribēju teikt, ka parlamentā mēs visi novēlam jums vislabākos panākumus. Mēs uh, esam aizstāvējušies pret ļoti daudziem uh, reakcionāriem spēkiem, ir bijušas pat vētras. Labi, ja neviens vairāk vairs nevēlas izteikties, tad um, es uh, ļaušu jums atbildēt uz šiem komentāriem, un uh, tad mēs varētu virzīties priekšu. Vai jūs vēlaties ko teikt? But... Es gaidīju jautājumus, bet eh, ņemot vērā visus tos laba vēlējumus, jāsaka, ka šis te mandāts, kāds ir dots man un Berek, ir tāds izaicinājumiem pilns no šīm abām brīnišķīgajām kundzēm. Es pats no savas puses darīšu visu, lai Eiropas institūcija cerības piepildītu un darīšu visu uh, kā savas komandas vadītājs un ceru, ka man komanda darīs to pašu. Bet tas mums būs jādara visai komandai. Jūs varat pastāstīt, kādas būs nākamās attīstības pakāpes tīri pretīgi, kā attīstīsies um, uzdevumu defini definīcijas, kā uh, tiks veidots personāls. Vienkārši mani kolēģi ir eksperti, viņi labprāt to gribētu zināt. Jā, nu es jau joprojām esmu tikai kandidāts uz šo amatu. Mums ir diskusijas e, par uh, iecelšanas, galīgās iecelšanas kalendāro grafiku. Nākamie soļi būs uh, darbinieku pieņemšana darbā vismaz darbības sākumā. Uh, un eh, biroja veidošana, runājot par infrastruktūru, darba politiku un tā tālāk. Mums ir uh, izsludināt konkursu par divām vakancēm svarīgām, kas jau notiek pašlaik, un mēs pašlaik esam sākuši izskatīt iesniegumus. Uh, nu, protams, ka varbūt šis izvērtējums uh, tiks pabeigts septembra uh, beigās, tad mēs noturēsim arī intervijas, jo tagad nāk vasaras atvaļinājums, un tad mums ir arī papildus amatiem jau sagatavot šie paziņojumi. Tā kā mēs darbojamies pie šī biroja veidošanas Rīgā un pēdējā mēneša laikā administratīvie darbinieki, protams, ir svarīgi, bet tad ir vajadzīgi arī uh, satura eksperti, tas notiks ar šiem gadu beigās, gada sākumā, un lai birojas varētu sākt darboties kaut kur sā, nākamā gada sākumā, jo 2011. gada maijā birojam ir jābūt pilnīgi darboties spējīgam, jo tad regulu būs transponējuši visas dalību valstis, un faktiski vajadzētu visam jau strādāt. Uh, Mēs neplānām līdz tam brīdim uh, uzreiz pieņemt darbā visu, ko mums vajag, un tad gaidīt, kad uh, mums ienāksies kaut kāds darbs. Mēs esam izlēmuši to veidot uh, soli pa solim, pieņemot darbā, tā teikt, pirmo komandu, mm, kas strādās pie administratīviem un pie saturiskiem jautājumiem, tad sagatavot komandu, un tad to papildināt, skatoties, kā pieaug darba apjoms kompetence un tas, kā Berek ir izveidots, prasa zināmu līdzsvaru. Un eh, kā tiks sadalīts darbs eh, starp eh, Berek darbiniekiem, tiem, kas strādā nacionālajos regulātoru birojos, mēs gatavojamies pieņemt darbā uz laiku arī no nacionālajiem uh, birojiem, tātad pārstāvis. Kā mēs konkrēti darī, dalīsim darbu, uh, ko lai, uz laiku darīs speciālisti no nacionālajiem regulātoru birojiem, cik viņu būs un. Acīm redzot, tur ir jādefinē vēl viss, visās detaļās, bet tas notiks pirmo mēnešu laikā jo nevar ļoti daudz eh, speciālistu piesaistīt, ja viņiem, teiksim, nav bijis pieredzes ar tirgus analīzēm, ar konkurēt spēju, elektronisko komunikāciju tirgu un tā tālāk. Mums kaut kā ir jāpieno šīs abas puses speciālisti gan no paša eh, Bērek eh, bīroja, gan speciālisti no dalībvalstīm. Un es gribētu teikt, ka Mēs esam tāds kā administratīvs un speciālistu atbalsts visiem nacionālajiem birojiem, ieskaitot regulātoru uh, valdi, bet kopumā uh, bērek birojām būtu jābūt tādam efektīvi strādājošam. Un sniedzošu administratīvo un profesionālu atbalstu, mums ir jādara ļoti daudz administratīvā darba, lai uh, noņemtu slogu no nacionāliem regulātoriem un tiešām iesaistītu mm, eh, speciālistus tieši satura da daļā šajā darbā. Lūk, tāds ir plāns. Jā, liels paldies. Vai kādam vēl ir kas sakāms vai kādi jautājumi? Ja eh, neviens nevēlas runāt, tad mums nevajadzētu šo procesu vilkt garumā. Okay. Gut, ähm, dann finde ich, können wir diesen Tagesordnungspunkt abschließen. Ich darf Es uzskatu, ka tādējādi mēs varētu pabeigt äh, šo darba kārtības punktu. Es vēlētos pateikt Rehemā kungam un ceru, ka turpmāko gadu laikā mums vēl būs tiešs kontakts. Novēlu jums visu labu un novēlu nu, panākumus, kā arī pateicos par to, ka atnācāt, lūdzu arī piedošanu par to, ka šo, šodien nav klāt visi kolēģi. <clears throat> Par nelaimi es nespēju to mainīt, bet uh, tiem, kas bija klātiem, bija tā laime ar jums iepazīties. Lielas paldies!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 Is that? Uh, yes, he will be. Uh, he's yeah. arriving to the parliament. He will be here in five to ten minutes. But I have sent an email. So what do yeah, we do? study? Yeah, we want to yeah, study first. So, I mean, we do the uh, study first. Why not? Okay. Then you, then you have time. Yeah. Huh? Okay. I'll pass the message. Huh? Okay. Okay. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir haben die Tagesordnung jetzt ein bisschen äh, dārgie kolēģi, tagad izrādās, ka mums ir nedaudz jāmaina darba kārtība. Uh, jo Spānijas kolēģis no sākuma teica, ka viņš tik ātri neieradīsies, bet tagad viņš saka, ka tomēr būšot laikā. Un tā kā Francijā pašlaik ir milzīgas transporta problēmas, tad Trotmans kundzei par to nedaudz būs jāparūpējās. Vai es varētu pieminēt nākamo punktu, proti um, Eiropas Ehm, iepazīšanā ar ziņojumu eh, ES gāzes un elektroenerģijas tirgus pašreizējais stāvoklis un īstenošana, un uh, stādīšu jums priekšā Rēnmana kungu un Altshalma kungu. Ich, I don't know, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen uh, startet, oder wie Sie das... Es nezinu, kurš no jums vēl, äh, vēlas sākt, uh, un uh, kā jūs tur esat vienojušies. Tātad Altmaņa kungs saka, ka viņš sāks. Paldies, saka priekšstādātājs, tad Altmaņa kungs, es uh, lūkšu jūs iepazīstināt ar šo ziņojumu. Mums tas ir pieejams, uh, pētījums ir pieejams, bet es lūkšu jūs ar to iepazīstināt, jo, manuprāt, ne visi kolēģi to ir lasījuši. Uh. Paldies. Šis te pēt, šo pētījumu pasūtīja ITRE sekretariāts decembrī pagājušajā gadā. Uh, Un faktiski līdz maijām mums pagāja, kamēr mēs to pabeidzām, un jums ir tātad gan slaidi, kurus mēs šodien rādīsim, visiem acīm redzot, ir tūkiem nav, e, kā arī pieejams pats pētījuma teksts. E, mums bija tre, trejādi mērķi. Vispirms novērtēt iekšējo enerģētikas tirgu lai redzētu, kāds eh, ir eh, stāvoklis gāzes un elektroenerģijas tirgu, un pēc tam veikt eh, nozares tātad pārskatu. saskaņā ar trešo enerģētikas paketi, ko pagājušajā gadā publicēja Eiropas parlaments. Un visbeidzot, strateģiski vissvarīgākais izvērtēt to, kā turpināt, eh, virzīties uz priekšu un kādus politiskus soļus būtu jāspēr eh, nākotnes labā. Šeit tāds īs ievads eh, par tirgus stāvokli, elektroenerģijas un gāzes tirgu, un es došu vārdu Antonam Rondhoimam, kurš dos jums ieskatu šajā analī, dos citos aspektos an ieskatu tirgi vai mērķi elektrības un gāzes tirgumi ir divējādi. Vispirms liberalizācija un pēc tam Eiropas integrācija. Un šeit dažas norādes par abiem. Runājot par liberalizāciju, ekonomisko operātoru koncentrācija tirgu norāda uz to, kas ir sasniegts līdz šim. Ko mēs šeit varam redzēt, tas ir e, elektrības e, vairumtirgum. Un jūs redzat, ka visi nacionālie tirgi Eiropā joprojām ir stipri vai ļoti stipri koncentrēti. Nu, kaut kādi e, panākumi ir, bet kopā liberalizētā tirgus satēlojums vai klātbūtne ir nepietiekama. Jūs redzat, drusku, tur ir daudz sarkanās krāsas, kā redzat, zaļās ir daudz mazāk, kas norāda uz uh, daļai koncentrētu tirgu. Nākošais indikators, cik daudz uh, klientu maina piegādātāja elektrības tirgu. Visi uh, klienti šeit ir domāti gan privātie, gan mājasēmniecības, tātad gan uzņēmumi. Uh, Ehm, piemēram, lielie uzņēmumi un eh, kā viņi ietekmē šo attēlu. Datu, diemžēl, nav par eh, visām valstīm. Un jūs redzat, ka dažiem ir nulles līmenis šajos pārslēgumos, un tas parasti ir drīzāk mazās valstīs. Un tad ir citas valstis, kurās uh, apmēram 2% gadā klientu maina līdz 10 eh, līdz 14% gadā, un pat tas nav ļoti augsts rādītājs. Un tas ir pēc apjoma, tas nav pēc klientu skaita, tā kā šis skaits var būt pat zemāks. Šobrīd mēs esam 2010. gada vidū, ir mainījušies eh, šie cipari Un uh, kvalitatīvais iespējas no tirgus ir tāds, ka liberalizācija notiek un uh, šie procenti kāpj uz augšu. Eiropas uh, kontekstā runājot, vajadzētu būt situācijai, ka vairumtirdzniecības cenas visā Eiropā ir vienādas, bet kā mēs varam paskatīties no, teiksim, eh, biržas eh, rezultātiem elektroenerģijas tirgu, eh, tā tas nebūt nav. Un to, tomēr ir novērojams tas, ka korelācija gan pieaug, un tas ir tāds, nu, poz, tā ir pozitīva ietekme no šīm jaunajām enerģētikas pakotnēm. Līdzīgi indikātori nāc dabas gāzes tirgumu. Jūs redzat, ka koncentrācija uh, Šeit mēs runājam jau par eh, mazumtirdzniecību, tātad piegādi patērētājiem, šeit koncentrācija ir ļoti augsta. Un uh, vidēji tikai pavisam nedaudz valstīm, tā kā situācija ļoti līdzīga. Tālāk pā, uh, piegādātāja maiņas uh, procents ir ļoti zems, bet dabasgāzes tirgus liberalizācija sākās daudz vēlāk nekā elektrības tirguma taču tā notiek daudz ātrāk, tā kā faktiski līmenis jau tuvojas elektroenerģijas tirgus līmenim. Un dabas gāzes tirgu ir rezultāti par 2008. gadu. Protams, ka šeit ir vērojama dinamika. Un šeit varbūt atšķirības starp gāzi un elektrību. Tās ir saistītas ar integrāciju Eiropā. Dabas gāze galvenokārt tiek importēta no Eiropas Savienības ārs, ārpuses, no Krievijas, no Ziemeļāfrikas. Un arī Ziemeļjūra ir trešā svarīgākā teritorija, kur, no kurienes nāk dabas gāze. Uh, un tā tad lielākā daļa Eiropas saimnības tiek apgādāta no ārpuses. Kamēr elektrībai ir, eh, teiksim, sava elektrības ražošana katrā valstī sistēmas ir dažādas, integrācija ir atšķirīga, pārraides mm, eh, tīkli ir atšķirīgi, bet, eh, teiksim, šie pārvades tīkli ir daudz labāk attīstīti kā, kā dabas gāzei. Un faktiski tas viss noved pie fakta, ka uh, Vairumtirdzniecības cenas gāzē ir daudz viendabīgāks Eiropā nekā tas ir elektrības cinā, eh, cenām. Un eh, tā tad jūs redzat, ka tā zilā krāsa ir pašas izmaksas un pārējais ir eh, nodokļi. Tālāk došu vārdu savam kolēģim Antonam. Paldies, Maties! un sveicināti visi arī no manas puses. Es nedaudz paskatīšu, pastāstīšu par otrās pakotnes īstenošanu un kāda ir izaicinājumi un kādas ir rekomendācijas. Diemžēl man nav tik eh, skaisti uzskatām attēlu, kā Matijāsam ir drusku tur teksta, bet centīšos eh, tikt ar to galā, lai pabeigtu laikā. Vispirms, eh, kad mēs aplūkojam otrās pakotnes ieviešanu, eh, tās ir pārkāpuma procedūras. Un enerģētikas tirgums ir dati par 2009. gadu, un šeit mēs varat redzēt, ka pārēja pieeja pārobežu tīklu struktūrām uh, faktiski šeit ir redzams, ka mums ļoti trūkst informācijas un procedūras, kas ir saistīts ar klientu sūdzībām, eh, tās izskata komisija. Kopā 25 valstī, 25 valstīm ir uzsākta pārkāpuma procedūra. Tas nozīmē, ka ir liels skaits valstu, kuras eh, ir pārkāpušas pašai sešo šo likumdošanu, Nu, tas varbūt eh, dažās valstīs šo pārkāpumu nav, tas varbūt ir, piemēram, tāpēc, ka Maltā, piemēram, nav eh, gāzes tīklu, tā tad eh, tur gāzes piegādes sistēmā vienkārši nevar būt pārkāpumu. Tālāk trūkst efektīvu sankciju sistēmu, un šeit jau mēs vēršamies pie nacionālajiem regulātoru aģentūrām un to, kā risināt šādas lietas. Parasti nacionāliem regulāriem uh, regulātoriem, viņi tātad nodarbojas ar aizsardzību, konkurences uzraudzību un, protams, arī kompetences uzraudzības iestādēm par to ir jārūpēs, viņi tātad pie tā darbojas kopā, bet tas, cik efektīvi tas notiek, tas, diemžēl, ļoti atšķirīgi no uh, valsts uz valsti. Ir valstis, kurās regulātori ir daudz, tā teikt, ietekmīgāk un varenāk nekā citās. Tālāk reģionālo iniciatīvu uh, uh, ietekme gan gāzes, gan elektrības jomā. Pavisam tādas ir septiņas elektroenerģijas jomā, uh, gāzes jomā trīs, un tās pārklājas diezgan ievērojami, piemēram, elektrības jomā. Francijai un Vācijai ir daudz šādu reģionālu iniciatīvu. Tās ir pilnīgi brīvprātīgas, Un e, no šīs sadarbības ir arī radušies kādi rezultāti, un tas ir brīvprātīgs process, bet tiek arī kritizēts tas, kā tas būtu bijis jāveido īsti pareizi. Nu, trešajā pakotnē varbūt e, tas viss tiks attīstīts vēl tālāk. Visvairāk tiek uh, kritizēts fakts, ka viņi ir reģionāli sadalīti, taču nav funkcionālā sadalījuma. Un dažas valsts un dažas valstu grupas uh, Eh, piešķirot kapacitātes ir, eh, vai jaudas ir daudz tālāk eh, aizgājušas, neturoties tik stingri pie reģionālā sadalījuma. Un jautājums ir arī, kā tiek iesaistīt nacionālie regulātori reģionālo iniciatīvu darbībā, jo pastāv iespēja, ka ja kāds regulātors neizmanto savas pilnvaras, tad eh, reģionālā sadarbība būs eh, vienlīdzīga mazākajam kopsaucējam. Guidance. Uh, how... Un tad iniciāli, eh, tad tas, cik daudz ir, teiksim, tādu vadlīniju nospraust šīm te reģionālām iniciatīvām un vai tā ir, tas ir process no augšas uz leju vai otrādi ir ļoti interesants eh, ziņojums par to, kas darāms ar reģionālajām inicitīvām, un tajā ir vairāk runas par to tālāk. Runājot par otrās pakotnes īstenošanu, iespējams, ka tas nav nekas jauns eh, tiem, kas eh, seko enerģijas tirgu attīstībai, ir liels problēmas ar investīciju trūkumu enerģijas tirgos un ar infrastruktūras plānošanu, jo pirmkārt ir autorizācijas procedūras, kas ir ārkārtīgi sarežģītas un lēnas, un elektrības jomā tas var aizņemt līdz pat septiņiem gadiem, un mēs runājam arī par tarifiem un uh, par investīciju atmaksāšanās rādītājiem, indikatoriem. Uh, un arī tur, teiksim, viss tās pārmaiņas notiek 5 līdz 10 gadu laikā, un arī tas kavē visu šos investīciju lēmumus, un dažas investīcija dažos reģionos tātad ieguvēja no tām. Faktiski nav tie, uh, E, kas e, veic šīs te investīcijas. Nu, lūk, tie ir visi tie elementi, kas ietekmē grūtības investīciju jomā infrastruktūrā. Runājot par pārvades sistēmu un sadalas sistēmu un operatoru īpašumu piedarību, mēs varam redzēt, ka elektrības tirgu uh, valsts īpašums tomēr saglabājas ļoti spēcīgs. Div, mums ir dati par 26 dalību valstīm un 51% gadījumu. Eh, tātad eh, šie te pārvedes sistēma operatori ir valsts. Eh, gāzes tirgu situācija ir savādāka. Šeit efektivitāti ir iespējams palielināt tirg, eh, elektrības tirgu. Efektivitāti ir iespējams palielināt par 50%, bet atkal ir jāceļ, jāceras, ka pētījumi pat tad, ja viņi dod kaut kādus aprēķinus vai aplēs par to, kāds iegums varētu būt, tas uzreiz automātiski nedod nekādus eh, taustāmus eh, rezultātus un neizskaidro to, kāpēc viens operators ir efektīvāks kā otrs. Nu, tā tad jūs zinat, ka notika šī te atdale, atdalīšanas, tā tad ražošanas pārvades un sadales atdalīšana, bet zināmā mērā šeit trūks zināšanu un informācijas. Tātad uh, Viņi nezina, ka juridiski tātad pā, sadalis operatoram ir jābūt, teiksim, atdalītam no ražotājiem piegādātājiem. Beigu beigās nav tātad šīs te uzticam, uzticamības sistēma operatoriem. Standartizācija un harmonizācija arī tas ir svarīgi, un mēs to arī aplūkojām, un šai sakarā. Uh, tehniskās organizācijas standarti, kas saīsnās saucās UKTE, ir parādījušies jau kādu laiku atpakaļ un 2002. gadā un nav īpaši grūtības radījuši. Tad ir arī tīklu kodi izstrādāti vēja, vēja parkiem. Tur ir zināmas grūtības vēl, bet tās arī visi pārvarams tālāk organizācija EASE e, gāzes jomā, kas arī no 2002. gada dabu, eh, darbojas un ir harmonizējusi tātad gāzes eh, plūsmu standartus, pārvades standarts, un Eiropas komisija strādā pie gāzes kvalitātes prasību harmonizācijas. Un tālāk ATV e websaitā internetā var atrast uh, informāciju par gāzes tīkliem ļoti interesanti un dažādās Eiropas vietās tie, protams, ir ļoti atšķirīgi. 17. lapusē jūs varat ieraudzīt šādu tabulu, un tur ir redzami nu, daži no galvenajiem jautājumiem, kas saistīti ar tirgus integrāciju un par to, cik tālu mēs esam tikuši kopējos tirgos. Šeit ir regulētās cenas, un cēnu regulācija, koncentrācija, par to Matijas jau runāja nedaudz, un tālāk e, tā tad funkcija atsaiste. E, nu, šeit ir tāda diezgan e, arbitrāla izvēle, ko tad likt kādā krāsā. Nu, drusku tas atgādina luksaforu, bet jebkurā gadījumā tas dod tādu ieskatu vai pārskatu par to, kuras valsts ir tikušas tālāk šajā jomā salīdzinot ar citām. Un tad, kad mēs runājam par uh, regulētajām cenām, tad puse eiropiešu joprojām maksā regulētās cenas. Un es domāju, šeit mēs varam runāt par sociālajām sociāliem pabalstiem, tiešajām subsīdijām, e, nevis elektroenerģijas cenām. Mūsuprāt, tas būtu tā jārisina. Nu, protams, ir arī kaut kādi baltie plankumi, un tas nozīmē, ka mums nav datu. Un, mm, nu, mēs gaidīsim, ka tie būs pieejami. Protams, būtu jau skaisti, ka ekonomists varētu teikt, mums lūk ir indeks, ka mēs varam noteikt, kurš ir vairāk attīstīts, kurš mazāk. Uh, bet ir vajadzīgs vairāk pētījumu. Un ņemt vērā tātad eh, dažādas faktors, lai patiesi noteikti, kurš tad ir priekšā un kurš atpaliek. Tālāk, trešā pakotne mums ir šie te atdalīšanas modeļi iestrādāti trešajā pakotnē. Un mēs redzam, ka interesētās puses dienasēdām pusēm parādās eh, konsolidācijas iespējas eh, sadales eh, operatoriem, un ļoti daudz šo te operatoru uzņēmumu tiek pārdoti, piemēram, Vācijā, un tiek veidotas tādas lielākas vienības, spēcīgāk spēlētāji un redzēsim, kā tas attīstīsies. Bet pastāv briesmas, ka daļa no šiem operatoriem var tikt nomaskēti par sadals sistēmu operatoriem, lai izskatītos, ka visi trīs modeļi ir īstenoti. Un arī jābūt šim te juridiskajam, eh, jur, juridiskajai atdalīšanai. Nu, un te jau tā tad ir runa eh, par eh, dažādo viedmēru instrumentu ieviešanu, viedtīklu ieviešanu un tā tālāk. Tālāk infrastruktūras plānošana. Regulātoriem un darba eh, un dalību valstīm ir jāsadarbojas reģionālā līmenī, un tas ir saistīts arī ar sadarbību starp eh, sadalas operatoriem, un ir jau mums šīs divas organizācija, NSOE un NSOG, tātad viens elektrībai, viens gāzei, un izstrādāti desmit gadu tīklu attīstības plānus, un Enso jau šogad, pagājušajā gadā es atvainojos, nāca klajā ar jaunu plānu. Un Enso E plāns plāno realizēt struktūra investīcijas piecu gadu laikā par 22 miljardiem eiro. Tā kā mēs redzam, ka trešā pakotne e, sniedz reālus instrumentus, bet uzliek arī par obligātu pienākumu sadarboties plānojot struktūru. Un runājot par politiku trešajā pakotnē, jautājums ir par to, vai mērķa modelis kļūs par nākotnes tirgus modeli, un tas ir e, kritizēts par to, ka īsta tirgus modeļa Eiropā nav. Un mēs skaidri varam redzēt, ka jau tagad tiek realizēti projekti elektroenerģijas jomā par tīklu savienošanu, gāzes jaudu piešķiršanu, eh, tīklu kodi un tā tālāk tie kļūs obligāti caur komitoloģijas procedūru un noteiks nākotnes regulējumu eh, tirgus modeli Eiropā. Un, protams, būs arī šis te uh, Uh, detaļu līmenis un, protams, ir svarīgi, cik lielā mērā mums, cik sīki būs šie noteikumi un tā tālāk. Un vai turpināsies šī konverģence, kas virzīsies uz kopējo, kopēju tirgus izveidošanu. Protams, tam būs vajadzīgi attiecīgi rīki. Un Eiropas parlaments visu šo procesu ļoti rūpīgi uzraudzīs. Tālāk runāt par regulātoru pilnvarām. Šajā pašā paketē, otrajā paketē, pakotnē mēs to nepabeidzām, un tagad trešajā pakotnē mēs to plānojam pabeigt, un mēs redzam, ka regulātori ir uh, pilnvaroti ar daudz vairāk uzdevumiem, viņu rīcībā ir efektīvāki instrumenti, tie ir harmonizēti, un mums vajadzētu redzēt viņu pilnvaru pieaugumu un spēcīgāks regulators visā Eiropā. Un tālāk ir HACER aģentūra, kas atrodas Ljubļanā, Un, e, nu, mēs redzēsim, vai e, šī organizācija ir pietiekoši stipra, lai kļūtu par Eiropas regulātoru. Un, kas attiec uz kalendāro grafiku, ka tas ir jāievieš, mēs ceram, ka tas tā notiks. Bet mēs nezinām to konkrēti, tas vēl nav skaidrs. Taču tā kā otrā nav pilnībā ieviesta, tad diez vai trešo mums izdosies laikā realizēt. Nu, un politikas izaicinājumi. Mēs esam noteikuši virkni lietu, piemēram, atbalsts atjaunīgajām enerģijām, mēs redzam dažādas eh, atbalsta sistēmas Eiropā un arī tiesiskais pamats. Eh, un tas viss noved pie situācijas, kas šķiet nav visefektīvākā un, lai attīstītu atjaunīgo energoresursu eh, pieejamību. Taču kaut kas ir jādara, lai saskaņot un harmonizētu atšķirīgo situāciju dažādās dalību valstīs. Uh, piemēram, Nīderlandē ir īpaši atbalsta sistēma kopā ar eh, Zviedriju un Somiju. Tas ir vienkārši lieliski. Tad ir arī virkne direktīvu, kas regulē finanšu instrumentus, MIFID direktīva un MED direktīva. Un ir svarīgi, lai uh, visi regulātori uh, Eh, ir atzinuši, ka enerģijas, energoresursu izniecībā ir vajadzīga jauna sistēma. Kāda tā izskatīsies, to mēs vēl nezinām, bet tas acīm redzot tā būs. Un Eiropas politika, lai veicinātu Eiropas infrastruktūras projektus, tas ir fundamentāli svarīgs jautājums, lai notiek kādas ir iespējas nākotnes politikām Eiropas Savienībā, lai uh, Eh, lietas tiešām notiktu, būs infrastruktūras pakotne, ko plāno komisija vēlāk šogad un nākamajā gadā, arī energo eh, apgādes drošības pakotne nākamajā gadā. Tā kā būs ļoti interesanti redzēt, kas tur tajā visā būs iekšā. Un tad mēs aplūkojam arī elektrības tirzniecības biržas. Uh, un uz šo brīdi e, tas viss notiek nacionālajiem tirgiem, nav reģionāla dizaina. Un ziņojumā ir jautājums par reģionālām iniciatīvām, kur tiek jautāts, vai mums ir vajadzīgs kaut kāds kopējs piešķīrumu birojs, lai saskaņotu šīs lietas gāzes tirgus attīstība. Šeit ir iespēja varbūt veidot uh, tādus uh, likvīdākus tirgus uh, un slēgt ilgtermiņa lī, uh, līgumus un veidot vienotu modeli gāzes tirguma Eiropā nākotnē. Tālāk, mm, rekomendācijas. Uh, pastāv, tā, tagad notiek diskusija par, par diskusija pastāvēja par trešo pakotni, pirms bija ieviesta otrā, tāpēc es domāju par ceturto runāt vēl ir par agru. Bet 2004. Eh, gada mārtā tai būtu jāsāk darboties, bet nu, mēs par to tagad nerunāsim. Bet daži jautājumi, ko, ko mēs varam pievērsties, atjaunīgie energoresursi, vēja enerģija, tā ir, piemēram, iespēja, ir, sar, ir grūtības ar tās eh, nogādi tīklā. Uh, Tālāk īpašumtiesība atdalīšana starp dažādiem operatoriem. Tas ir viens no jautājums, kur varbūt stingrāk ir jārēģē. Atcera pilnvaras nav pilnīgas, pietiekamas. Tālāk atvasināto finanšu instrumentu tirgu, tiem ir vajadzīgs regulējošais, regulējošā sistēma, bet elektroniski bet enerģētikas tirgu nepastāv sistēmiskie riski, kādi tie pastāv tradicionālā finanšu tirgu, un ja mēs veidojam atvasināto finanšu instrumentu uh, tirgus enerģētikā, tad mums ir jāizvairās no pārmērībām. Tālāk runājot par Lisabonas līgumu iespējām, mums pas, ir jāveido šī pastiprinātā sadarbība uh, un sadarbība Schengens jomā. Priekšsēdētājs Būzaks ir ļoti aktīvs, runājot par sadarbību, ka, uh, runājot par to, ka Lisabonas līgums vienkārši ļauj labāk sadarboties dalībvalstīm. Un visbeidzot, infrastruktūra, investīcijas infrastruktūrā, un tur skaidri redzams, ka harmonizācija uh, vai sakārtošana atbalsta sistēmām visā Eiropā novedīs pie efektīvāka rezultāta, mums beig beigās būs supertīkls, mums ir jāpadomā par to, ko Eiropas Savienības var un ko tai vajag darīt šajā uh, jomā, jo naudas, protams, eh, līdzekļi ir uh, ierobežoti un par to naudu, kas Eiropā ir pieejama, tad nekādu masīvu infrastruktūru par to uzbūvēt nevar. Un visbeidzot, e, mērķi 2020 20 nozīmē, ka mums ir jāsamazina energoresursu patēriņš un jāstāsta, kā tas saskan ar uh, nepieciešamību pēc papildus investīcijām infrastruktūrā, jo ir vajadzīgs paplašināt, piemēram, gāzes tīklu aptvērumu tas ietekmēs arī patēriņu Eiropā. Nu, lūk, tas arī ir viss, un tālāk mēs esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem vai uzklausīt jūsu viedokļus. Darf mich äh, ganz, ganz herzlich bedanken. Ļoti sirsnīgi pateicos Altmaņa kungam un um, otram runātājiem par. Um, mēs runājam par to, ka Mums, protams, ir noderīgi šādas prezentācijas, bet eh, dosim vārdu kolēģiem uzdot savus jautājumus. Un pirmais runās eh, kolēģis eh, Rībišs. Liels paldies par šiem paskaidrojumiem. Mums ir ļoti svarīgi zināt, kāds ir aktuālais īstenošanas stāvoklis, lai mēs varētu situāciju labot. Mans jautājums attiecās uz kādu nobalsošanu kura šorīt notika enerģijas komitejām, proti par izlīdzā, izlīdzināšanas mehānismiem starp pārvades tīkla operatoriem un kopējo uh, regulējumu. Mani interesētu, kā jūs uh, vērtējat uh, vienošanās, kas ir panāktas uh, pārvades, eh, starp pārvades tīkliem un, eh, kas, un zaudējumu kompensācijas eh, schēmu. Proti, es runāju par tiem zaudējumiem, kas rodas pārvades rezultātā. Vēl liels paldies! Nākamā runātāja saka, vēlētos eh, ļoti pateikties un pateikties ziņojuma autoriem par šo runu. Mēs, jūs mums eh, pieminējāt daudz datu, kas mums būs ļoti noderīgi šajā darbā. Es uh, biju ļoti ieinteresēta jūsu ziņojumā, un, kā jau kolēģis teica, mums pašlaik ir ļoti rūpīgi jāiepazīstas ar jūsu pētījumu un jāskatās, ko mēs no tā varam iegūt. Ļoti labi, ka jūs esat šeit, un tāpēc es jums labprāt uzdot pāris jautājumus. Varbūt jūs varētu dot uh, savu vērtējumu par to. Pirmkārt, uh, jūs uh, tā garām ejot pieminējāt gāzes tirgu. Kā jūs vērtējat priekšlikumu? Uh, Um, kopienas līmenī mm, centralizēt uh, gāzes tirgu. Un uh, otrkārt, es gribētu zināt, uh, vai jūs esat analizējuši dažādās klauzulas, kas ir spēkā iekšējiem tirgum, piemēram, izcelsmes klauzula, vai sekas, um, kuras um, sekas uz drošības situāciju. Vai šīm klauzulām būtu jātiek atceltām? Tāds būtu mans jautājums jums. Tāda no fāgas. Kolēģi Hercogas kundze vēl var uzdot jautājumus. Thank, thanks, Chairman. Uh, I, I'd like to say... Thank you. I would, uh, es gribētu pateikt liels paldies par šo ziņojumu. Ļoti svarīgi, ka arī mums bija iespēja sekot uh, šim procesam, kas uh, notiek pēc tam, ka trešā pakotnie var ieviesta. Vēlos uzdot jautājumu Lūdzu, pastāstiet vairāk par potenciālām priekšrocībām. Ne jau mums vajadzīga vienkārši šī trešā paketa, mums ir vajadzīga, vajadzīgas priekšrocības gan ieguldītājiem, gan nozarei, gan patērētājiem. Vai jums ir kādi dati? kā ir ar šīm priekšrocībām, vai mēs sasniegsim mērķus, vai trešā pakotne ir īstais ceļš, lai iegūtu šīs priekšrocības, un lai būtu tiešām riktīgi e, e, e, ēs politika. Es gribētu uzzināt jūsu viedokli, kas ir jādara, lai iegūtu maksimālo efektu šajā sektorā, jo Tieši par to mums ir jādomā eh, visiem pilsoņiem ES teritorijā, nevis vienkārši tāpat. Dankazieši, būtu gan skāna no. Liels paldies! Es äh, labprāt vēl äh, pievienotu pāris jautājumus no savas puses. Un tas, ko tikko sacīja Hercogas kundze, sasaucās ar to jautājumu, vai ir iespējams izvērtēt, vai ceturtā pakotne vispār ir nepieciešama. Ja es pareizi saprotu, tas bija jūs runas otrajā daļā, jūs runājāt par ieviešanas, īstenošanas problēmu. Un to mēs varēsim, vai pakotne bija laba vai slikta, mēs varēsim novērtēt tikai tad, kad ir pabeigt visi pasākumi, kas ir nepieciešami īstenošanai Es labprāt gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to un varbūt arī pāris norādījumus, uh, ko mēs varam vēl darīt, uh, pirms mēs ķeramies klāt ceturtajai pakotnē, jo tas pagaidām vēl nemaz nav nepieciešams. Ja, wenn ich keine weiteren Fragen sehe, dann würde ich Ihnen. Ja, neviens nerunā, tad es uh, labprāt dotu jums iespēju atbildēt. Jā, lūdzu. Um, thank you, Mr. Chair. Paldies attiec uz pirmo jautājumu. Es neesmu pārliecināta, vai es pareizi to sapratu. Es nezinu, vai tāda pētījuma pastāv, kas būtu attiecībā uz um, pārvaldes sistēmu operatoru un sadalas sistēmu operāciju kompensāciju. Tas ir jautājums, uz ko es pašlaik nevaru atbildēt. Attiecībā uz jautājumu par priekšrocībām par trešo pakotni. Mēs jau skatījām šīs politikas. Mūsuprāt, mēs skaidri redzam, ka šīs e, politikas atdalīšana, e, inten, intensīva sadarbība, plānošana, e, pamat vadlīnijas un noteikumi vairāk pilnvaru regulātoriem. Tas viss tie visi pozitīvi momenti patiešām grūti pateikt, eh, pirms šī pakotne nav ieviesta, kāds būs rezultāts. Vai nu mums varbūt eh, mēs varam skatīties pozitīvi, jeb arī ļoti kritiski. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un tā vienmēr ir bijis ar politiku. Es esmu pārliecināts, ka pakotnē būs priekšrocības gan tirgu un arī tirgus integrācijā. Attiecībā uz informāciju mums, protams, ir um, jā, jālo, jā, jārgādā par to, lai šī pakotne tiktu uh, pārnest uh, dalību valstu likumdošanā un īstenota. Un tad mēs redzētu, kā dalība valstis uh, um, var tik galā to attiecībā par gāzes uh, centralizēto iepirkumu un arī jautājums uh, par uh, eh, mērķu valstīm. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Protams, te ir priekšrocības, bet es personīgi uzskatu, ka mums ir uh, Eh, jāpatur pēc iespēja vairāk tirgus mehānismu, bet es saprotu, ka mums priekšā arī ir monopoli, kas ir ārpus ES. Un viens no priekšlikumiem ir tāds, ka ār, ārējās politikas aspekti eh, ir ļoti svarīgi, bet es te neesmu eksperts, diemžēl, un nevaru sniegt eh, skaidru atbildi. Māties, vai jums ir ko teikt? kaut ko piebilst, lūdzu? No, uh, sorry. Thank you very much. Uh, I can just... Uh, Paldies. Es varu mazliet papildināt par situāciju ar dabisko gāzi, uh, par uh, pirktspēju. Ja jūs apvienojat šo pirktspēju, uh, un jūs eh, importējat šo gāzi, tam varētu būt pozitīvs iespējas cen, uz cenām Eiropā. Bet ir eh, jāpēta veids, kā citas valstis rīkojas šajā gadījumā. Piemēram, svarīgs piemērs - Ķīna. Eh, Ķīna ir liela pirktspēja enerģētikā. Uh, un uh, arī viņi, uh, viņi pērk, uh, iepērk dabisko gāzi no Krievijas lielos daudzumos. Un tad, kur iet šī, kur tiek nodīta šī dabiskā gāze vai uz rietumiem vai uz austrumiem, un mēs redzam, ka Ķīna ir, Ķīna ir pirktspēja arī oglēm no rietumu valstīm, Eh, un šeit eh, šie ir atsevišķi operatori, kas iepērk ogles un eh, līdzīgā veidā līdzīgas situācijas var arī parādīsies arī ar dabisko gāzi. Mums nav jāizmanto īpaši centralizētus iepirkumus, uh, bet eh, to jāskata pie kopējās eh, ārējās enerģētikas politikas. Protams, te varētu domas eh, dalīties, bet es gribētu pievērst uzmanību šiem aspektiem. Paldies! Varbūt Eh, es gribētu pateikties kolēģiem no, arī no tām eh, šīm divām eh, aģentūrām, kas arī ir nesu, devuši savu pienesumu šajā pētījumā. Paldies jums! Paldies! Jums ir e-pasta adrese ir un mēs labprāt atbildēsim. Labi, tad es pateicos par šo ziņojumu par jautājumiem. Jūs uh, dzirdējāt, uh, ka jūs un arī eksperti, kur šobrīd nav klāt, varat nosūtīt savus jautājumus ekspertiem pa e-pastu. Tad nu, es uh, pateicos, ka šodien uh, bijāt klāt, uh, ka sniedzāt mums šo informāciju pārējiem, taču šis teksts būs jālas pašiem. Uh, Es uh, pateicos uzredzēšanos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht gleich weiter. Dārgie kolēģi, tūlīt uh, turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. Mums uh, būs vēl nepieciešamas dažas uh, minūtes. Reigasa kungs uh, ir ieradies, bet iespējams, ka mums vēl vajadzēs mazu mirklīt pagaidīt. So, meine Damen und Herren, wir setzen unsere Tagesordnung. Dāmas un kungi, turpināsim ar mūsu darba kārtību. Spānijas uh, prezidentūra ir ieradusies. Uh, Šoreiz uh, tas ir uh, telekomunikācija un informācijas sabiedrības lietu valsts sekretārs uh, Francisko Rosperāns. Lielas paldies! ka jūs esat klāt. Kā mēs no rīta uzzinājām, ka no Spānijas šobrīd ir grūti šeit nokļūt, tas, protams, nav atkarīgs no Spānijas, bet no Francijas. Tomēr jums tas izdevās, un mēs sakām paldies, ka jūsu kolēģi no Spānijas prezidentūras apmeklē Briseli. Es gribēju uzsvērt, ka pēdējo mēnešu laikā mēs esam lieliski sadarbojušies un panākuši arī ļoti labus rezultātus bet uh, pietiks ievadvārdu, došu jums uh, um, Rosperāna kungs vārdu, un uh, jūs varat droši izteikties. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias, miembros de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo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 En dicho foro se hizo un balance de las políticas públicas y prioridades. Uh, un arī šeit tika apkopots, uh, uh, apkopots visas problēmas, uh, arī prioritātes digi digitālajā pasaulē un uh, kādā veidā no, nodrošināt ekonomisko izaugsmi mm, uh, visos reģionos. Uh, Eh, valsts, kas bija dalībniec, arī tur bija Eiropas komisija eh, un arī ekonomiskā komisija eh, Latvijai Amerikai un Karabi, Karību reģionam piedalījās un tik panākt vairāk, vairāk, vairākas vienošanās, un puses arī norādīja, cik svarīgi nodrošināt enerģijas ilgspējību, aizsardzību, trans nodrošināt transporta sistēmas un sadarbību. Arī Granādā 18. aprilī tas tika norādīts un tika izvirzīts politiskās idejas kas bija vienbalsīgi pieņemtas, un arī uh, Eiropas komisija piekrita tā saucamā Grenādas deklarācija, kas apkopo galvenās problēmas, kas ir būtiski svarīgas, kas mums ir jāsas, jāpārvar un mēģi, kas mums jāsasniedz uh, digitālā ekonomikā. 5. maijā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju uh, par jaunu digitālu darba kārtību Eiropā līdz 2015. gājā. 19. maijā Eiropas Savienība, eh, Eiropas parlaments izdeva eh, paziņojumu eh, par šo pašu periodu, kas bija pirmais pamatīgs dokuments, kas nosaka galveno virzību ES un kas ir 2020 stratēģijas sastāvdaļa nosakot eh, reformas rīcību um, un arī eh, darbības, kas nepieciešams, lai iziet no krīzes. Tas ir, tā ir ceļa karta te, eh, kas ir ļoti svarīgi informācija un komunikācija tehnoloģijām, un kas eh, stimulē inovāciju, ekonomisko izaugsmi mm, un palīdz gan pilsoņiem, gan uzņēmējiem. Šajā darba kārtībā ir norādīts, ka šī rīcība eh, balstās uz konsultācijām ar visām ieinteresētām puses, pusēm Grenādas deklarācijā un arī ar Eiropas parlamentu 21. Eh, maijā ministra padome atbalstīja Eiropas digitālo darba kārtību un nolēma to nosūtīt Eiropas um, padomai uh, 17. jūnijā. Un te ir būtiski divi aspekti. Pirmkārt, Uh, radīt vienotu digitālu tirgu, uh, kas nāk par labu uh, patērētājiem un uzņēmējiem, ieskaitot maziem vidējiem uzņēmējiem, otkārt saskaņotus pasākumus, kas pa, palielina gan kapacitāti, gan drošību. Uh, un arī eh, patērētāju intereses un um, produktu izmantošanu. Turklāt 17. pēc komisijas prezentācijas padomu atbal, atbalstīja ļoti ambiciozu pro, programmu, um, mudinot visas institūcijas uh, darīt visu iespējamo, lai piemērot izmantotu visus šos eh, punktus, lai nodrošinātu funkcionējošu digitālu um, eh, tirgu eh, līdz 2015. gadam, jo šī darba kārtība novedīs mūs pie digitālās ekonomikas ar karas palīdzību. Mēs varēsim vislabāk izmantot informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, un tās mums ļaus uh, stāties pretī globālajām izmaiņām un tās vieglāk pārvarēt. Piemēram, daudz efektīvāka e, ekonomika enerģētikas ziņā e, trīs tehniskās sanāksmes tika, tika noturētas prezidentos laikā par drošību, par internetu, e, un nonāca bija vienošanās e, par vienotu plānu e, Eiropas Savienībā, un otra sanāksme veltīta digitālajiem parakstiem, e-parakstiem e, un panākumiem šajā praksē, kas ir ļoti svarīgi, kas novadīs pie uzlabojumiem, pie efektivitātes, kā arī rentabilitātes, un pēdējo kārt ļoti svarīga sanāksme – par eh, informācijas sabiedrību eh, kopā ar eh, Starptautisko telekomunikāciju savienību, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas spec, spec, speciālistiem, kur noteica arī parametrus un modeļus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. šie ir svarīgi faktori, lai veidotu ES nākotni un tā, lai nodro, nodrošinātu konkurēt spējīgāku uh, rūpniecisko sektoru nākotnē. Kā ministrs Sebastians jau teica, ekonomiskā krīze uh, ir atstājis lielu ietekmi uz visu dalību valstu uh, rūpniecisko aktivitāti. Un daudzas valstis eh, veido atbalsta mehānismus rūpnieciskajā sektorā. Tā ir iespēja apdomāt un pārdomāt, cik svarīgi ir šie pasaukumi un uzsākt de debates par jaunu rūpniecisko uh, politiku 2020. gadam. Rezultātā eh, konkurētspējas padomē tik pieņemti slēdzieni, par Eiropas rūpniecisko politiku, lūdzot komis, komisiju veidot jaunu paziņojumu par rūpniecisko politiku līdz 2010. gada beigām. Jebkurā gadījumā mēs uzskatām, ka šī rūpnieciskā politika vēl e, e, tikai jānodrošina ilgspējīga rūpniecības sektāra, nodrošinot to, ka tā ir konkurētspējīga visā pasaulē, pasaules tirgū kā ministrs Sebastians norādīja pirms pieciem mēnešiem, automobiļu sektorā mums ir viens no vislielākajiem sabiedrotajiem šajā ziņā, un darbs uh, um, notiek pie elektriskajiem uh, eh, automobīļiem, un tā ir rūpnieciskā nākotne. Ne? ja mēs tos atbalstam, tas nozīmē, ka mēs tagad uh, izmantojam atjaunīgās enerģijas un samazinām naftas patēriņu eh, elektrisko automašīnu attīstība eh, bija prioritāte Spānijas prezidentūras laikā, lai samazinātu atkarību no fosīlī degvielām un CO2 emisijām. Šīs nostājas spēlē ļoti būtisku lomu attiecībā uz krīzi automobiļu sektorā. Protams, ka mums ir jāsamazina atkarība no naftas, mums ir jāveicina energoefektivitāte, un tas nozīmē, ka ir jā, jārūpējas par atjaunīgajām enerģijām, lai nodrošinātu apkārtējām vides, apkārtējās vides aizsardzību. Attiecībā uz elektriskiem automobiļiem mums ir jātīst at, atsevišķa programmatūra, mums ir jāveicina elektrības, um, elektrotīkla attīstība. Un uh, šajā ziņā Francijas, uh, Spānijas prezidentūra ir sākusi diskusijas par iespējamiem pasākumiem, lai uh, veicinātu elektromobīļu ražošanu. Eiropas automobīļu industrijai, protams, ir nepieciešami, nepieciešams atbalsts. Um, Eh, šī iemesla dēļ mēs esam sasaukuši um, sanāksmi San Sebastianā 28. februārī. Eh, konkurences padomē tika eh, stāstīts, cik uh, tas ir um, noderīgi un kādas ir mūsu intereses attiecībā uz elektromobīļiem. Mēs uh, apzināmies, ka Eiropai tas ir ārkārtīgi <laughs> svarīgi. Mums ir jātīsta jaunas tehnoloģijas. Daži uzsvēra, ka ir jāpanāk ātrāk rezultāti elektroautomobiļu izstrādē. 28. februārī Ele Eiropas komisija prezentēja savu ziņojumu par efektīviem automobīļiem tika pieprasīts veikt pasākumus, uh, lai veicinātu elektromobīļu ieviešanu. 25. maijā konkurences padomu publicēja secinājumus, kuros komisija guva atbalstu saistībā ar tās pasākumiem, ko tā ir veikusi, lai nodrošinātu tīrākus automobīļus. Un uh, da, attiecīgo darbības plānu Spānijas prezidentūra ļoti centās, lai uh, izstrādātu kopīgu Eiropas eh, stratēģiju elektromobiļu ražošanas veicināšanai, un eh, mēs esam saņēmuši daudz eh, ierosinājumu kopā ar Portugāles, Francijas un Vācijas valdībām mēs parakstījām deklarāciju par elektromobīļu ražošanas veicināšanu mūsu kontinentā Spānijas uh, prezidentūras laikā tika ir gādāts arī par atbalstu mazajiem, mazajiem uzņēmumiem. Ir svarīgi turpināt īstenot uh, rīcības plānu attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem. Eiropas komisija rīkoja um, semināru par labākajām praksēm māja beigās un jūnija sākumā tas notika Madridē. Tika runāts par jauniem SPE un uh, Eiropas komisija ziņoja, ka ir nepieciešams noteikt jaunas mērķas 2020 stratēģijai. Uzņēmumu izaugsme un internacionalizācijai jābūt ir prioritātei, tāpat kā digitālās darba kārtības īstenošanai. Otrakārt, Spānijas prezidentūras uh, pusgadā Eh, tika panākta politiskā vienošanās attiecībā uz uh, ierosināto padomes uh, regulu par nosacījumiem, kas ir jāharmonizē, lai veicinātu konkurenci. Konkurences padomu 25. maijā Dāmas un kungi, Eiropa pašlaik ir nonākusi ļoti īpašā laika punktā, ļoti īpašā laika nogriezienī. Mēs pašlaik esam iesaistīti milzīgā solidaritātes projektā, kurā piedalās daudzas valstis. Mēs redzam, cik postoši krīze ir iedarbojusies uz ekonomiku. Tā ir uh, postošākā krīze kopš kara beigām, un mums ir jānosaka, jaunas prioritātes. Šajā laikā ir notikuši arī uzbrukumi Eirozonai, un mēs redzam, ka ir jāveic pasākumi, lai eh, finanšu tirgi strādātu Eiropas labā. Spānijas prezidentūra eh, realizēs galvenokārt vienu ideju - strādāt pie mūsu nākotnes, un tas mums nākotnē ir jādara vēl aktīvāk. Eiropas loma ir jāstiprina. Mums ir vairākos sektoros eh, jāvienojas, nevis jā jādalās. Mums ir jāveicina ilgspējīga atti attīstība uh, un uh, jābūt, jātiecas atbilst jauniem izaicinājumiem. Mēs vēlam Beļģijas prezidentūrai labus panākumus, turpinot uh, mūsu darbu, bet šis ir arī pārējā Eiropiešu darbs. Paldies! Liels paldies, um, valsts sekretāra kungs. Un uh, pēc šiem ļoti um, izsmeļošajiem paskaidrojumiem mums vēl ir iespējas uzdot jautājumus. Uh, Roēra Madorēl atklās dus, diskusiju. Muchas gracias, uh, presidente. Liels paldies priekšsādātājiem ļoti laipni aicināti mm, šajā komitejā. Pat gribēju pateikties par to, ka esat klāt un uh, savas politiskās grupas um, vārdā gribēju jūs apsveikt uh, ar darbu, kas tika paveikts šīs Spānijas prezidentūras laikā. Uh, informācijas un telekomunikāciju ministrija ir um, ministrija, kurā ir ļoti daudz um, uh, kur, kurai ļoti plašs darbības lauks. Jūs minējāt, ka Spānijas prezidentūra intensīvi ir centusies uh, īstenot uh, programmu, kuru Sebastiana kungs uh, iepazīstināja mums iepriekš. Ļoti skaisti, ka mēs šodien varam dzirdēt, ka lielā mārā nospraustie mērķi ir tikuši sasniegti. Jūs pašlaik ļoti izsmeļoši pastāstījāt, kādu darbu jūs esat paveikuši pēdējo sešu mēnešu laikā, un īpaši daudz jautājumu te nemaz nav ko uzdot, jo jūs bijāt ļoti izsmeļoši, neraugoties uz to, ka jūs runājāt tik plaši, es gribēju izdot jautājumu par vienu no Spānijas prezidentūras prezid prioritātēm, proti par uh, elektriskajām tehnoloģijām at, salīdzinājumā ar um, tradicionālajām automobīļu tehnoloģijām. Jūs teicāt, ka ir publicēts uh, dokuments par energoefektīviem un tīriem automobīļiem, un um, uh, šajā parlamentā tika pieņemta rezolūcija, jūs to arī pieminējāt, kā arī jūs pieminējāt padomas secinājumus. Tomēr viena lieta man tomēr nekļuva īpaši skaidra. Vai jūs domājat, ka dalību valstīm būtu vēl jānogaida, līdz komisija ir konkretizējusi pasākumus, ko tā ir aprakstījusi darbības plānā? Vai arī jūs domājat, ka jau pašlaik ir vismaz minimālais pamats, kurš ir pietiekams? Uh, lai dalību valstīm ļautu realizēt vismaz sākotnējos plānus attiecībā uz elektromobīļiem, kas attiecās uz iespēju izvērst dažādas nacionālās programmas dalību valstīs. Gribētu zināt, kādas cerības komisijai ir saistībā ar koordinācijas uzdevumiem, jo visi šie pasākumi, es domāju, ka šeit ir jāgādā par to, lai iekšējais tirgus paliktu uzmanības centrā. Kādi pasākumi no šī rīcības plāna uh, būtu jāve, jārealizē prioritārā kārtībā? Uh, Rosperankungs, tas ir uh, viss no manas puses, bet uh, es atvainojos to kolēģi vārdā, kas šodien nav klāt, ne tikai no manas politiskās grupas, bet arī no citām politiskajām grupām. Viņi mani gan, uh, pavisam skaidri uh, lūdza to darīt, jo mums te notika izmaiņas eh, darba grafikā, un eh, daudzi kolēģi mūs jau ir atstājuši, jo eh, viņiem vajadzēja noķert savas līdmašīnas. Lielas paldies! Gracias, señor presidente. Yo también quiero agradecer al secretario de Estado. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties um, valsts sekretātram un Spānijas prezidentūrai kas uh, tik bieži viesojās parlamentā šajā komitejā. Un pateicos pašlaik par to, ka paskaidrojāt prezidentūras programmu. Sākumā to darīja ministrs, tagad jūs it kā apkopojāt bilanci. Es, uh, diemžēl, nevarēju būt no sākuma klāt, jo es biju kultūras komitejas sēdē un uh, tikos ar izglītības ministru. Uh, izskatās, ka eh, šobrīd ir ļoti daudz Spānijas prezidentūras pārstāvju šeit, un es nedzirdēju, varbūt jūs arī runājāt jau par šo lietu. Jūs taču zināt, ka drošības jomā, kur mums ir kopējas intereses, eh, kur eh, jums ir savas intereses, um, un arī šai komitejai ir savas intereses, Uh, es uh, gribētu zināt, uh, kāda attīstība šeit ir notikusi Spānijas prezidentūras laikā. Kā jūs vērtējat attīstību, kas um, ir notikusi piegāžu drošības jomām? Eh, merci beaucoup, monsieur le président. Eh, monsieur le... Um, paldies, priekšsādātāji, saka Turmes kungs. Eh, paldies, valsts sekretāri. Jūs jau uh, jūs, jūs kolēģis jau no rīta eh, ar mums runāja, un eh, es eh, apsveicu Spānijas prezidentūru, kura aktīvi rīkojās krīzes situācijām. Es ceru, ka, šā, ka tiks saglabāta konsekvence. Es domāju, ka jūsu paveikto darbu saraksts ir ārkārtīgi iespaidīgs, īpaši, kas attiecās uz atjaunīgajām enerģijām tā tālāk. Par gāzes piegāžu drošību uh, Es eh, domāju, ka eh, to jūs nevarat pierakstīt vieni paši sev. Tas, eh, par to mums jāpasakās arī Beatrisē no Vasai. Viņa ir lieliska konsultante un ir paveikusi lielisku darbu. Parlamentā tas guva vienbalsīgu priekšlikumu. Attiecībā uz um, atjaunīgajām enerģijām mums bija tikšanās um, Pamplonā. Uh, mēs uh, tur runājām arī par vidas jūras uh, plānu. Es, protams, varētu turpināt. Jūs uh, ļoti iestājāties par um, elektroautomobīļu um, attīstību, par atjaunīgajām enerģijām. Es domāju, ka šī bija prezidentūra, kurai bija ne tikai attīstības vīzija, uh, bet arī iespējas šīs lietas soli pa solim pārvērst um, realitātēm. Ir žēl, ka, ka jūsu lidmašīna kavējās un ka pašlaik mēs neesam pietiekami lielā skaitā klāt, tomēr svarījums droši apgalvot, ka tie deputāti, kas ir klāt, ļoti cītīgi sako jūsu darbam un prot to augstu novērtēt. Mans pirmais jautājums būtu saistībā ar darbu vidusjūras telpā. Es esmu nedaudz skeptisks, kas attiecās uz šīs vidusjūras savienības politiskajiem mērķiem. Ja būsim godīgi, mums šeit ir jārunā par gazas un Izra... Mums šeit jārunā par gazas konfliktu, kurš um, tik drīzā nākotnē netiks atrisināts. Mums ir paredzēts. Uh, liels gada tirgus. Uh, un uh, tad, tad uh, mans jautājums bija, vai Valencijā mēs nevarētu izdalīt divas vai trīs valstis, kas, um, kurām būtu ambiciozi plāni. Man prātā nāk Ēģipte, Tunisija un varbūt arī Maroka. Tur taču pašlaik um, ir elektrosavienojums el, ar Spāniju. Varbūt jūs varētu rīkoties pavisam konkrēti un um, veicināt uh, solārās enerģijas plānu attīstību vidusjūras reģionā. Ja šeit notiks uh, kavēšanās, tad mēs uh, tālas priekš netiksim. Otrakārt, uh, uh, mans otrs jautājums ir saistīts ar enerģijas un rūpniecības politiku. Es uh, zinu, ka pie jums Spānijā bija zināmas problēmas, kuras radīja uh, pētījums, kuru veicis tās augtais profesors, tās augtās Madrides universitātes profesors, kurš apgalvoja, ka energoefektivitāte tikai iznīcinātu darba vietas Spānijas tautsēmniecībā. Es biju ārkārtīgi pārsteigts par šo pētījumu, es to izlasīju, un es nedomāju, ka tas ir ņemams nopietni, īpaši attiecībā uz, uz zinātnisko pamatojumu. Jūs esat ministrs un uh, kopā ar citiem Spānijā pavadījāt šīs investīcijas, jūs uh, veicinājāt investīcijas atjaunīgajās enerģijās. Es tāpēc gribētu jautāt, kādi ir rezultāti šajā ziņā. Šobrīd uh, ir svarīgi, runājot par uh, Eiropas rūpniecības politiku, mums ir nepieciešami arī konkrēti fakti um, par to, kā Eiropa varētu izkļūt no krīzes. Uh, Pašlaik mēs runājam par Eiropas reindustrializāciju, un es uh, ceru, ka jūs varē, varēsiet uh, sniegt mums savus komentārus par to, kas Spānijā tur pašlaik notiek šajā saistībā. Lielas paldies! Uh, dodu vārdu kolēģei Hercogai. Paldies, priekšstādātāji! Es priecājos, ka Rosperāna kungs pie mums ir ieradies un um, Es um, atceros, ka mēs ar padomu pārspriedām to, kas ir izdarīts. Ir uh, ļoti svarīgi, ka Spānijas prezidentūras laikā tik liels uzsvers tika likts uz uh, finansu krīzi, ekonomikas krīzi, uz finansu regulējumu un citām lietām, kas nedaudz aizēnoja uh, to milzīgo darbu, kuru Sebastiāna kungs kā, mis, uh, kā ministrs ir pabeidzis. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti svētīgi, ka jūs atgādinājāt mums tās lietas, kuras jau mēs zinām. Tomēr mēs par nožēlu finanšu krīze tās nedaudz aizēnojas. Mēs te runājam par digitālo darba kārtību, par um, MVU konferenci, un es redzēju, cik lielā mērā MVU uh, tur iesaistījās un ar kādu prieku viņi to darīja. Es um, Ceru, ka manas valsts, Ungārijas prezidentūras laikā mēs varēsim pabeigt vismaz uh, ceturto daļu no tā darba, ko jūs pabeidzat, un arī tad tas būs lieliski. Man ir tikai viens jautājums. Es uh, gribētu zināt, kā jūs uh, vērtējat uh, rūpniecisko politiku, digitālo darba kārtību un energoefektivitātes projektus. Mm kā, tos, kā tie varētu viens otru papildināt, īpaši MVU sektorā. Jo tad, ja šīs politikas tiktu savienotas, tās dotu sinerģētisku efektu. Tāpēc es gribētu zināt, kā jūs uh, vērtējat šo politiku nākotni. Nu, Lielas paldies, ka bijāt uh, šeit, un mēs uh, visi klātesošie jums pateicamies. Lielas paldies, nākamais runātājs Pāls Rūbišs. Jā, arī es vēlētos pateikties, ka jūs atradāt laiku atbraukt pie mums uz Eiropas parlamentu, jo es ceru, ka Spānijas prezidentūra ir paveikusi dažus punktus, kas mums uh, ir ārkārtīgi svarīgi, piemēram, um, lēmums par Berek tika pieņemts. Uh, Berek pašlaik var sākt darbu un informācijas uh, un komunikāciju tehnoloģiju jomā tas ir ārkārtīgi svarīgs solis pretī nākotnē. Es domāju, ka būtu ārkārtīgi lieliski, ja Berek varētu saņemt atbalstu no mūsu nacionālajiem uh, čempioniem telekomunikāciju jomā un varētu sniegt konsultācijas pārējiem 26 tirgiem. Ka, um, jūs, kā jaunpienācēji 26 pārējos tirgos, varētu kļūt par uh, Eiropas tirgus līderiem un, protams, uh, pārstāvēt uh, patērētājs no uh, pārējām dalību valstīm, 26 pārējās dalību valstīs. Es domāju, ka Berek ir um, milzīgi daudz iespēju darīt um, daudz ko mūsu nacionālo interešu labā un uh, dot um, palīdzēt uh, lietotājiem 26 dalību valstīs. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīga tēma ir, ir um, datu apmaiņa viesabonēšanā. Mēs tur esam sasnieguši zinām progresu un mēs um, redzam, ka uh, iedzīvotāji pašlaik um, ielādē daudz datu viesabonēšanā. Mēs um, ceram sasniegt ātrumu uh, 100 megabitu sek uh, sekundē. Un ja es uh, pārēķinu, ka tie ir 50 centi par megabitu, tad um, uh, es rēķinu, ka mm, izmaksas par vienu sekundi varētu būt ļoti augstas, ja dati tiek ielādēti viesabonēšanā. No 1. jūlija tiks um, izplatīts par to brīdinājums patērētāji, par to tiks brītināti, bet uh, vai jūs. Uh, Neuzskatāt, ka Eiropas Savienībai vairāk vajadzētu gādāt par to, ka patērētāji tiek mm, krāpti, ka, mm, ka mm, tiek nodrošināta lielāka caurskatāmība un ka neviens eh, šo situāciju neizmanto ļaunprātīgi. Jā, liels paldies, un eh, pēc eh, šiem papildus uzdotajiem jautājumiem es vēlreiz došu vārdu Spānijas prezidentūrai, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Liels paldies! Bien, eh, eh, muchas gracias. Liels paldies. Vispirms, protams, eh, vēlos pateikties jūsu komitejai. Un vēlos pateikties visu Spānijas eh, prezidentūras vārdā. Mēs tiešām ļoti intensīvi esam strādājušos sešus mēnešus lai pārliecinātos, ka par spīti krīzei un par spīti tam, ka kavējas eh, komisijas lēmuma pieņemšana, eh, Eiropa nedrīkst zaudēt ātrumu. Lai eh, Eiropa varētu panākt eh, lielāku progresu gan ekonomikā, gan sociālajā jomā. Protams, ka to visu ir panākt, eh, bet eh, paldies par to, ka esat pamanījuši un atzinīgi novērtējuši to, ko mēs esam izdarījuši. Herzog, a veces ha quedado camuflado por... Un kā jūs jau norādījāt, reizēm lietas eh, varbūt nebija tik pamanāms eh, par spīti krīzei. Eh, nebija pamanāms krīzes dēļ, taču par spīti krīzei daudz jomās tomēr ir paveikts ļoti liels darbs. Un tas arī ir atzīts. Un mēs to ļoti augstu vērtējam. Tā kā vēlreiz vēlētos pateikt, un arī jūs esat devuši savu ieguldījumu, lai to panākt, un, protams, ka mm, pamatot var ar to lepoties. Runājot par dažādiem uzdotiem jautājumiem, centīšos izdarīt tādu kopsavilkumu, kas attiec uz elektromobīļiem un iespējām koordinēt to, vai dalībvalstīm būtu jāgaida, vai tās varētu uzreiz sākt vai kaut kādas pasākums. Es domāju, ka vispārīgi runājot, uh, Mm, tātad eh, tīri elektromobīļi vai, um, elektromo, vai um, automašīnas ar hibrīdu dzinējiem. Tātad eh, prioritātes var būt dažādas un mums ir jāievēro tehnoloģiskā neutralitāte. Tas komisijai tas ir jāuzrauga. Taču iespējas attīstībai Eiropā elektromobīļiem un citām līdzīgām tehnoloģijām ir uh, ļoti uh, lielas, un šie automobīļi mazāk patērē enerģiju, ir tīrāki. Tas pats attiec arī uz komunikāciju tehnoloģijām, uz programmatūru, izstrādi. Tā ir tā joma, kur Eiropa sevi var pozicionēt kā vadošais kontinents pasaules arēnā. Uh, Es domāju, ka pārējā pasaule uh, raugās uz mums. Koordinācija y de impulso en el, en el vehículo eléctrico. Un mums ir iespēja koordinēt eh, visas šīs lietas, piemēram, eh, kaut vai runājot par tīru elektromobīļu ražošanu. Tādēļ es esmu pārliecināts, ka komisija pamazām no, eh, nodrošinās lielāku koordināciju, eh, bet pagaidām darbs notiek dalību valstīs. Spānijā mēs esam sākuši īstenot eh, savu vispārējo stratēģiju. Mums ir īpašs rīcības plāns, ko mēs jau realizējam no 2010. līdz 2012. gadam, un ir arī citas valstis, kas dara kādas līdzīgas lietas. Un kāds no deputātiem jautāja, kādas ir mūsu prioritātes E, saistībā ar rīcības plānā minēto. Viena lieta, kam nevajadzētu būt prioritātei tikai šeit, bet arī citos sektoros, ja mēs meklējam kopējo uh, digitālo tirgu, enerģētikas tirgus un visādus citus kopējos tirgus, Nu, mums nav vajadzīgs vienotais tirgus eh, tikai tirgus dēļ. Europeo, eh, a financiar inversiones que estimulan investīciju bankām ir jāprot, eh, ir jāspēj investēt eh, šajā jomā, lai varētu strādāt pie elektromobīļu izstrādes un visa kā cita, bez tam ir automobiļu tipa apstiprināšanas prasības, e, plāni izveidot infrastruktūras, lai būtu iespējams uzlādēt elektromobīļu baterijas. Es domāju, ka progress būs un to veiks, protams, gan dalību valstis. Tālāk par enerģijas apgādes drošību. Šajā sakarā, es domāju, ir, par to ir ļoti daudz runāts, bet prezidentūra ir veicinājusi tādas rīcības un pasākumus, kas ir eh, noritējuši gan iekšējā, gan ārējā līmenī attiecībā uz iekšējiem pasākumiem. Regula par projektu paziņošanu ir, uh, izziņošanu ir pieņemta uh, un tur ir daudz informācijas un prasība attiecībā uz investīciju caurskatāmību enerģijas jomā. Un tad eh, priekšlikums par uh, apgādes drošības jautājumu. Tātad šis priekšlikums arī ir ieraudzījis dienas gaismu un parlaments šeit ir eh, darbojies uz pašinicitīvas pamatiem un pašlaik tiek strādāts pie vienošanās panākšanas un pavisam drīz parlamentā šis dokuments būs slikt, tik slikts balsošanu, taču profesionāls līgums jau ir noslēgts, ir panākta vienošanās par milz darbu, kas šeit ir paveikts, un es vēlētos pateikties Klaudam Turmesam par viņa e, laipnajiem vārtiem. Par Spānijas prezidentūras paveikto. Lai nodrošinātu drošību, mums ir jānodrošina neatkarība no ārējiem avātiem. Un ir jāsakārto un jāharmonizē, jālīdzsvaro piegādas un piepras, tātad piedāvājuma pieprasījuma puses. Runājot par piedāvājumu pusi. mēs redzam, ka arvien lielāks izsvars tiek likts uz atjaunīgajām enerģijām, tās kļūst arvien pieņemamākas, un šeit es gribētu atsaukties uz augšminētā profesora pētījumu par to, kā atjaunīgās enerģijas iznīcinās darba vietas. Nu, ja jūs nopietni uh, Uh, pētat šo jomu, tad tam līdzīgi secinājums nu nekādīgi nevarētu izdarīt, jo darba vietas iznīcina tad, kad, ja jūs, uh, ja jūs izmantojat resursus neilgtspējīgā veidā, kad jūs darbojaties neefektīvi, kad jūs neiet kopsolī ar jaunajām tehnoloģijām, uh, Un atjaunīgās enerģijas, protams, ļaus attīstīt jaunas tehnoloģijas, jaunas neizsmeļamas enerģijas avots. No, hay, no ha dado la última palabra todavía en cuanto a los rendimientos de estas tecnologías, pero el camino sin duda. Bet uh, mums nav. Uh, mēs, protams, neesam nonākuši un redzējuši vēl labāko, ko šīs tehnoloģijas var izdarīt, taču uh, tas ir drošs veids, kā virzīties uz priekšu enerģētikas attīstībā. Un, protams, ka tas ir jādara gudri, un prezidentūra ir tiešām piestrādājusi pie tā, lai e, direktīva, kas tika ieņemta, e, pieņemta 2009. gadā, tiktu transponēta nacionālajās likumdošanās un izstrādāt nacionālajie plāni. E, tieši tādēļ mēs aprīlī Pamplonā arī organizējām semināru un tas izrādījās ļoti veiksmīgs. Jo es domāju, ka tas viss nāks par labu nacionālo plānu izstrādēji, kurus eh, komisija saņems līdz attiecīgiem termiņam, 30. jūnijam. Tālāk, kas attiec uz pieprasījumu pusi, mēs runājam pirmie par piedāvājumu. Tātad, kā samazināt ener, eh, tātad atkarību no ārējiem piegādātājiem? Eh, energoefektivitāte, protams, ir viena lieta. Uh, Zviedrijas prezidentūra daudz runāja par energo marķēšanu un pavirzījās priekšu ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā. Un e, komisija ir pārskatījusi energoefektivitātes plānu no 2006. gada, un pamatdoma bija tāda, ka to vajadzētu pabeigt līdz 2009. gadam, taču šeit ir, zinām, nobīde, tas šis darbs ir aizkavējies, un tā tad tam visam ir jābūt daļai no energo rīcības plāna, kas ir daļa no Eiropas stratēģijas 2020. Bet galvenais ir visas šīs uh, uz visus šos mozīkas gabaliņus salikt kopā un, un koordinēt visas šīs lietas, koordinēt tās ar citām tehnoloģijām, jo šobrīd mēs redzam, ka ir ļoti daudz dažādu atšķirīgu tehnoloģiju, kas var uzlabot energoefektivitāti lielā mērā. Un mēs varam uzlabot Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un panākt izaugsmi. Un uh, uzlabot, teiksim, šo uh, Eiropas uzņēmumu situāciju pasaules tirgu, uh, ļaujot, uh, veicinot to veiksmīgāku ekonomisko darbību. Protams, ka mēs nevaram uzlabot eh, energoresursu apgādes drošību, uh, tad, ja mēs nenodrošinām lielāku savstarpējo savienojamību Eiropā. Tas jau tika pateikts no paša sākuma. Tā ir prioritāra joma. Nu, īstenībā tas ir arī veselā saprāta jautājums. Jo, ja mēs veidojam vienotu digitālo tirgu, mēs standartizējam elektromobīļus un mēs vēlamies sadarbspēju dažādos līmeņos nodrošināt, bet uh, Mums ir vajadzīga vairāk savstarpēji saslēgta Eiropa enerģētikas jomā. Eh, tad mēs varētu darboties efektīvāk un eh, aizsargāt mm, sevi pret nepietiekamam, pie, eh, nepietiekamu energoresursu piegādi. Un runājot par sanāksmēm ar trešajām valstīm, tātad runājot par ārējo dimensiju, mums ir šāda sanāksmes bijusi, un arī uh, Savienība judu, vidusjūrai, uh, tātad šajā uh, formā mēs esam darbojušies mm, kopā ar ASV, un organizējām premjeru samitu Budapeštā februārī, aplūkojot energoapgādes drošības jautājumus. Un beidojot šo te e, e, savienību vīdus jūrai un sākot strādāt šajā fórumā, mēs esam beidojuši šo saules enerģijas e, projektu, un plānu, kas tam ir izstrādāts. Nu, kā jau tas tik teikts, ir grūti, jo šī ir tāda politiski konfliktējoša joma, bet tādēļ vien, ka tas ir grūti, mēs nepēksim pūlēties, un es domāju, ka mums ir vēl jāturpina tas darīt. Un eh, de eh, interés eh, mutuo para todos los países como puede ser Un ir ļoti daudz kopēju interešu priekšlikumu, kas, eh, piemēram, attiecas uz enerģētikas pakotni, un tad mēs runājam Eiropas Savienībā arī par to, ka ir jāpastiprina sabiedrība ar noteiktām valstīm, kur mēs varētu ievērojami progresu panākt eh, ātrāk. Un kā es jau sacīju, attiecībā uz elektromobīļiem eh, šāda veida plāni ir pilnīgi iespējama, e, tā netiek izslēgta. Un kas attiecas uz tehnoloģiskām un geogrāfiskām jomām, protams, arī šeit var panākt lielāku progresu. E, to, protams, var stimulēt un veicināt. Tās valstis, kas varbūt virsas priekš lēnāk, varbūt var rosināt būt e, nedaudz aktīvākas un varbūt padomāt, ko tās vēlētos darīt. Es domāju, ka ļoti labs komentārs, kas izskanēja no Hercogas kundzes puses, bija par to, ka vajadzētu apvienot industriālo politiku, digitālo darbu dienas kārtību un enerģetikas jautājums, lai varētu izveidot kopēju eh, tādu telpu, uh, kurā nodrošināt starptautisko palīdzību, kur um, MVU spēlētu savu ļoti svarīgo lomu. Un, ja mēs apstāmies, kā uh, tehnoloģija attīstās pasaulē, uh, Mm, kā notiek lielāka izrāviena tehnoloģija jomā, un es te nebūtu nedomāju tādus kaut kādus revolucionārus eh, sasniegumus, bet vienkārši kā eh, tehnoloģijas, eh, inovācijas tehnoloģija jomā vienkārši rodas. Reizēm tās ir pavisam nelielas, un e, arī ieguldījumi ir ļoti nelieli, bet ja vienkārši daudz cilvēku virzās vienā virzienā, e, E, runājot par automašīnām, par inovācijām un tā tālāk. Daudzi, daudzas inovatīvas idejas nāk no ļoti maziem uzņēmiem, un, diemžēl, Eiropa šo mazo uzņēmumu potenciāli neizmanto pilnā mērā. Un es domāju, ka mums ir jāturpina izskatīt šīs te attiecības starp mazajiem un vidējiem uzņēmiem un lielajiem uzņēmiem, un to, kā tie sadarbojas ar dažādiem pētnieciskiem centriem. Es domāju, ka ir daudz jom, kurām mēs vēl varam uzlabot savu darbību, kur mums uh, patiešām ir iespēja realizēt visdažādākos projektus, piemēram, tad, kad mēs cenšamies saskaņot eh, mūsu rīcību ar industriālo politiku, industriālo stratēģiju, digitālo uh, rīcības e, plānu enerģētikas jomā, un tātad lūk mazo un vidējo uzņēmumu potenciāls, tas noteikti ir jāizmanto. Un runājot par to, ko Rūbik kungs teica, Berek, jā, šai organizācijai ir spēlējama ļoti būtiska loma dažādos aspektos. Tātad. Uh, konkrēti konkrētus jautājumus vai specifisks jautājums nozarei eh, centoties risināt un konsultēt. Reizēm liekas, ka cilvēki vēlas saslēgt kopā kaut kādas lietas, kas nav īsti homogēnas. Un telekomunikāciju jomā, piemēram, šī situācija ir atšķirīga. Vajadzētu saprast, cik tālu ir attīstījusies šajā jomā katra valsts. Uh, kāda ir šī te mm, telekomunikācija attīstības un eh, elektroniskās komunikācijas attīstības vēsture. Un ļoti labi, ka šīs regulātora aģentūras eh, tiksies BEREK eh, ietvaros un kopīgi varēs izanalizēt šīs lietas, un tie būs tādi atskaites punkti, kas komisijai dos pamatu lēmumu pieņemšanai. Un es domāju, ka tas ir vitāli svarīgi, lai tas viss darbotos labi, jo mums vajag mm, strādāt uz kopējā tirgus izveidošanu arī šajā jomā. Un eh, tā tad eh, labākie uzņēmumi, nacionālie vai starptautiskie čempioni, eh, tie mums būtu jāstiprina. Un runājot par analīzi un dažādu parametru iekļaušanu šajās analīzēs, ir ļoti daudz um, nelielu valstu Eiropā, mazu valstu, kuras ir tiešām izcēlušās noteiktās jomās ar savu attīstību un sasniegumiem. Piemēram, telekomunikācija un noteikti tehnoloģija izmantošanas jomā. Un tas ir gandrīz līdzīgi, kā spēlēt futbolu. Ja jūs dabūnat visus labākos uh, spēlētājus no visām komandām, jūs dabūnat izlasi un tad uh, var labāk risināt dažādas jautājumus. Un, protams, jūs runājat par viesabonēšanu un cenām. Jā, eh, tieši tā, un te ir runa par šīm daudzpusējo licenšu saņemšanu savstarpējās. Uh, Eh, tehnoloģiju savietojumības un sadarbspējas nodrošināšanu. Un eh, te tiešām ir jāapgūst labākā prakse. Un šeit galvenais ir pirce, eh, pircējs, patērētājs, šis te uh, lietotājs. Uh, šis pakalpojums sektors datu pārēd attīstās ļoti ātri un ir ārkārtīgi liels piedāvājums. Un ir diezgan grūti uh, samulst visā šajā piedāvājuma bagātībā un eh, svarīgi no kurienes tad cilvēks eh, saņems eh, visus šos informatīvos instrumentus, un vēlreiz liels paldies, un man bija milzīgs prieks pie jums būt un uzklausīt jūsu laipnos vārdus par Spānijas prezidentūras panākumiem. Darf mich auch ganz herzlich bedanken. Arī es ļoti pateicos, to mēs darām visi, neatkārtošos vēlreiz, bet tas patiešām ir ārkārtīgi nopietni domāts. Īpaši ikdienā mēs risinājām tik daudz sarunu, un Briselē jūsu darbinieki mums palīdzēja ļoti dažādās jomās. Es gribēju teikt, ka Spānijas prezidentūra bija ne tikai veiksmīga, bet arī ļoti patīkam strādāt. Tāpēc pateicos. Liels paldies jums, Merci!